Good afternoon. We re... Labdien! Atsāksim darbu. Šodien mūsu sanāksmes pēcpusdienā plānot uh, viedokļu apmaiņa ar komisāru Hāna kungu. Sveicam viņu mūsu vidū. Šī ir pirmā reize, kad viņš ir ieradies uh, budžeta komitejā, kopš stājās uh, budžeta uh, komisāra amatā pagājušā gada decembrī pirmajā. Protams, šis ir ļoti svarīgs komisāra portfelis komisijā, paturot prātā to, ka šobrīd notiek sarunas par daudzgadu finanšu schēmu, un tam vajadzētu būt stūrakmenim uh, svarīgākajiem strateģiskiem izaicinājumiem un komisijas prezidents Vanderlains ierosinātiem priekšlikumiem. Mūsu uzklausīšanā oktobrī, Hāna kungs, jūs ļoti skaidri uh, runājāt par to, ka viss, kas būs zem komisijas daudzgada finanšu schēmas priekšlikuma, tātad viss, kas būtu iekļauts šajā priekšlikumā, atbilstu komisijas plāniem un spējām. Un jūs arī uzskatījāt, ka vienoties par ne resursu priekšlikumu būtu sast, tātad izpildāms, īstenojams pasākums. Uh, Ar nepacietību gaidām jūsu komentārus gan par šiem jautājumiem, gan arī par citām lietām, par kurām šodien runāsiet. Komisija ir sākusi pārējā laikā at, atklāt informāciju par savu za, zaļo kursu, pagājušajā nedēļā investīciju plāns un godīgs pārējais mehānisms. Šeit mēs runājam par uh, finansējumu pārējais posmam, uh, sasaucoties ar esošā DFS sarunām, un šie jautājumi, protams, ļoti interesē mūsu komitejas biedrus. Šogad jūsu uzdevums būs arī pārraudzīt pagājušā tātad šī DFS budžeta izpildi un piedāvāt jaunu budžetu 2021. gadam. Šādā kontekstā ir aizvien svarīgāk rūpēties par ārkārtas situācijām, ja nu vien, mēs laicīgi nevarētu vienoties par DFS. Uh, Uh, un tas būtu saistīts ar tavu kavēšanām, kādās uh, parasti padomu pēdējo divu gadu laikā ir iestigusi. Došu vārdu Hāna kungam, aicināšu viņu iekļauties aptuveni desmit minūtēs, un pēc tam uzklausīsim koordinatorus, negluži vēstniekus. Nu, var jau būt kādā brīdī viņi kļūs arī par vēstniekiem, nezinām. bet varbūt nedaudz atšķirīgi nekā no rīta. Piecas minūtes būs katrai, katrai uzrunai. Tātad jautājums vai komentārs, un tad komisārkungs atbildēs. Un pēc tam būs iespēja uzdot jautājumus pārējiem kolēģiem, jo īpaši DFS referentiem un 21. gada budžeta referentam bet tur mēģināsim iekļauties laikā un katrs bloks būs trīs minūtes garš. Labi. Hāna kungs, lūdzu, jums vārds. Pozicija. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Jūs man atgādinājāt, ka šīs ir oficiāli mana pirmā uzstāšanās jūsu priekšā Es ar jums tiekos, ties to apzinos, un mums, eh, domā, ceru, ka mums būs labā sadarbība, un es eh, nevaru eh, arī neko apstrīdēt no tā, ko Eh, citēju jūs priekšsādātājs teica par manu uzklausīšanu. Mēs esam arī apspriedušies ar manu priekšgājēju Ettingeru kungu par to, kas ir nepieciešams, lai īstenot prioritātes, eh, par ko ir lēmusi padome un parlaments un arī attiecībā uz eh, Brexita priekšlikumu, lai tas nebūtu, tā sakot, no gaisa ķerts un uh, ir izveidojusies par laimi uh, jau tāda dinamika mūsu darbā. Uh, parlaments ir pieņēmis uh, lēmumus, iepriekšējais parlaments tos ir pieņēmis, tos jaunais sastāvs tos ir apstiprinājis, un uh, padome uh, arī ir uh, iesaistījusies uh, un miš, uh, priekšsēdētāja Mišela vadībā izstrādā mandātu un es arī veicinu uh, šo darbu, aktīvi strādāju un apmeklēju valstis, kuras ir paudušas ļoti eh, nepārprotamu nostāju vienā vai otrā jautājumā. Šonadēļ došos uz Stokholmu. Ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, sasniegtu izvirzītos eh, mērķus un Mo, es arī dalībvalstu informēju, ka ir ļoti stingra parlamenta uh, pozīcija attiecībā uz budžetu un ka mums notiks arī sarunas. Svarīgi elementi ir pašu līdzekļi un uh, elastības uh, instruments un uh, Eh, atsevišķus jautājumus eh, padome tik ļoti nopietni nebija uztvērusi, bet tagad ir eh, sasniegts zināms progress. Un es arī aicinu tās dalību valstis, kurām ir zināmas iebildes pret uh, Uh, pašu uh, resursiem. Un uh, pat ja ne visi neatbalsta, tad ir arī tāds uzskats, ka varbūt mēs to nekad nepiedzīvosim. Tāds bija savulaik uzskats, tagad mēs jau pirmos soļus šai virzienā izšķirīgi spērām ko, eh, kopš decembra ir eh, Somijas prezidentūra sagatavotāja sarunvešanas ietvars un eh, tur ir jā, runā par katru cipāru AS komatu pa trešo, ceturto, jo ir runa par septiņiem gadiem ilzīgu uh, milzīgu, tātad milzīgām summām, un pašreizējais priekšlikums ir, ir progress, bet uh, tas uh, vēl uh, nav pietiekams, un kā komisija mēs esam uh, nepārprotami ierosinājuši uh, samazināt izdevumus, lai uh, Uh, kohēzijas lauksaimniecības jomā, ņemot vērā uh, šo, uh, šīs uh, nostādnes, bet uh, tādās jomās kā konkurētspēja, zaļais kurs, digitalizācija, migrācija, drošība, pētniecība, inovācijas, lai piešķirtu atbilstošus līdzekļus. Somijas uh, prezidentūras priekšlikums uh, ir uh, mainījies, tur ir uh, uh sadale pa trešdaļām un šis uh, pašu resursu jautājums un elastības jautājums arvien uh, uh, spēcīgāk izskan sarunās, tātad ir uh, jārunā par uh, priekšrocībām, un mēs nebūtu varējuši pārvarēt kli, e, migrācijas krīzi, ja mums nebūtu bijusi pietiekama elastība reaģēt uz past, uh, aktuālo situāciju. Un uh, ir tā kā mēs runājam par katru kategoriju, ir arī jārunā par uh, kero eh, kategorijas sarunā eh, saturu un arī administrācijas eh, izdevums samazinājums par, par diviem miljārdiem no 75 miljārdiem kopumā. Un attiecībā uz administratīviem izdevumiem Šeit ir runa par visām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām, tā skaitā arī par Eiropas parlamentu. 6,7% no kopīgā budžeta veidzošie izdevumi. Un ir šī situācija daudz labāk nekā Eiropas administrācijā un pat biržā kotētajos uzdevumos, un no šī bloka ir viena trešdaļa pensijas, viena trešdaļa um, funkcionēšanas izdevumi tādi kā apkūre, komunālie pakalpojumi, viena trešdaļa ir algas. Un uh, vienīgā, vē, vienīgā daļa, kur mēs varējām kaut ko darīt septiņos gados, bija uh, algas, jo pensijas bija jāmaksā un arī enerģijas uh, piemēram, energo izdevumi arī nebija maināmi. Un, ja e, šajā blokā samazinājums būtu divi miljārdi, tad e, tas nozīmē, ka pensijā aizgājušos darbiniekus e, institūcijās vairs nevarēs aizstāt ar jauniem. Un mēs Tā tad ir, protams, noteikti uh, pasākumi jāvaic, bet tomēr ir arī pozitīvi sasniegumi šajā ietvarā, piemēram, par klimata pārmaiņu apkarošanu. Un šeit uh, ir paredzēts 20% finansējums. Tāpat svarīgi ir stiprināt tiesiskumu un uh, ir uh, tas uh, arī paredzēts instrumentos, tālāk uh, taisnīgās pārējas mehānisms, par ko mēs pagājušajā nedēļā principā diskutējām padomes prezidentūra atzīst, ka pamata finansējums finansējumu 7,5 miljārdi ir jauns finansējums, ko mēs ierosinām. Un par taisnīgās pārējas mehānismu šobrīd es stīkāk nerunāšu, bet varbūt jūs vēlēsieties to detalizētāk um, diskutēt. Un mēs atbalstam arī uh, Eh, Horvātijas prezidentūru, kas vēlas pastiprināt sadarbību ar parlamentu, un tas ir pozitīvs uh, signāls. Uh, un uh, es arī saprotu Mišela un Plenkoviča nostāju šai sarunu procesā, ka ir uh, Eh, jābūt tādai līdzsvarotai, izsvērtai pieejai. Un pēdējais eh, jautājums, par ko priekšsēdētājs runāja, plānošana neparedzētām situācijām. Un tas viss tiek realizēts, bet es uh, Eh, gribu koncentrēties uz eh, eh, progresu, sasniegšanu, DSF un tagad šī para, plānošana neparedzētiem uh, gadījumiem, tad tas ir tā ir pēdējā iespēja, jo tas uh, uh, šobrīd tomēr mums ir jākoncentrēs uz DEF ESA un nenovērsties no šī pamata uzdevuma. Un uh, viss beidzot gribu jums apliecināt, ka man esmu ļoti ieinteresēts ciešā sadarbībā un tas tā bija arī uh, darbā pie 2020. gada budžeta, tas viss ļoti labi Uh, izdevās un, un uh, es esmu arī gatavs uh, divpusējām sarunām, viedokļu apmaiņai, runājot par nākotnes finansējumu svarīgākajām politikas jomām. Pateicos par jūsu aktīvo darbību un uh, ģenerāldirektors es visa mūsu uh, komanda uh, vēlamies nonākt pie tāda uh, saprātīga risinājuma un tagad ir jāstrādā arī pie cerību pārvaldīšanas, ja tā varētu teikt, lai nebūtu attīstība tādos pretējos virzienos, bet lai notiktu šo uh, uzskatu tuvināšanās. Uh, Liels paldies! Thank you very much! Liels paldies! Fernandes kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, turpināšu franču valodā. Vēlos pateikties komisāram par viņa klātbūtni un pār viņā apņemšanos. Viņš jau to arī norādīja savā uzklausīšanā. Jā, norāda arī, ka agrākā komisijas eh, pozīcija ir eh, pats minimums šai komisijai. Es saku agrākā nostāja, jo ar zaļo kursu, ar jaunās komisijas apņemšanos ir jāveic aktualizācija vismaz tehniskā ziņā, lai pārskatītu skaitļus. Ir jaunas prioritātes saistības un jaunas vajadzības prioritātes, kur ir nepieciešama papildus nauda. Par dalību valstīm, kuras runā par administratīvo izdevumu samazināšanu, e, tās ir tīrs lazdi, tas ir populisms, un es šajos lazdos negribu iekrist. Tas e, ir teikt pilsoņiem, ka mēs pieliekam pūliņus. Ja kāda dalība valsts nosauks man piemēru institūcijai vai pat mazam uzņēmumam, organizācijai, kurai ir mazāk nekā 7% administratīvo izdevumu. E, un kā tā, kā tā darbojas, labi, mēs varam pārunāt šo tematu, bet līdz šim brīdim neviena dalībvalsts šādu piemēru nav uzrādījusi. E, tālāk e, mehānisms taisnīgai pārējai. Šeit ir fonds, kas nevar būt pret kohēziju, nevar būt pret kohēzijas valstīm un sadalījumu formulu, kas nevar būt pret kohēziju. Un tālāk vēl viena lieta, pret kuru ir jāizturas nopietni. Nu, nevar e, teikt, un tas ir pretrunā ar to, ko esam pieņēmuši, ka investiju un e, investīcija banka e, veiks sadalījumu pa dalību valstīm. Tas ir aplam, un mēs nedrīkstam kļūdīties ne arī maldināt dalību valstīm. Nav earmarkinga, eh, ne investīju, ne arī centra, eh, investīciju bankā. Un komisija pa dalību valstīm ir aplēsusi summas. Nē, tas nav nopietni, jo tas nav kaut kas, ko var teikt dalībvalstīm, kā tām būs summa, e, kur, e, ko var pievienot summai, kas ir balstīta uz tirgu, kas ir atkarīgi no projektiem. Ir jāpasaka skaidri, es zinu, ka daudziem līderiem, premjeriem ir ļoti noderīgi teikt, lūk, mums būs šāda summa. Tas nav e, taisnība, jo šeit ir runa par konkurenci, un es domāju, ka tas ir skaidri jānorāda, jo apgalvot pretējo nozīmē to, ka mēs e, pārskatīsim investiju juridisko bāzi, un jūs sacījāt, ka tā nemainās. Ja tā nemainās, tad tas nozīmē, ka nebūs investiju pārdilāšana caur EIB. Uh, e, par dalībvalstīm. Jūs varat teikt, ka tās ir aplēses. Es saku, labi, piekrītu, bet kā jūs nonācāt pie šīm aplēsēm un kā jūs zināt, e, kādi jau projekti ir dalībvalstīm, kuras tās e, prezentēs? E, tas nav iespējami. Katrā ziņā es vēlos pateikties komisāram par viņa iesaistīšanos, un esmu pārliecināts, ka mēs varēsim veikt tādu budžetu darbu, un jūs sacījāt arī vienu pilnīgi pareizu lietu. Mums ir spēcīga nostāja, jo šeit ir runa par um, koherenci un pareizu metodiku, un šeit mums arī jāņem ir klāt kvalitatīvi elementi, ne tikai skaitļi, bet vēlamās politikas rezultāts, un tāpēc es vienmēr es apgalvoju, ka 1,3 tās nav ambīcijas, bet tas, ko pieprasa pilsoņi un pat ko pieprasa komisija un ko eh, dalībvalstis vismaz savos, eh, savās proklamācijās eh, arī norāda. Paldies, Hāna kungam 5 sekundes atbildēt šķiet. Interventions. okay. on the basis of this. Labi. Skatoties uz šo pirmo pieredzi, nedaudz vajadzēs pamainīt sistēmu. Uh, divus vārdus apmainījāmies ar uh, Hāna kungu, tomēr viņš uh, sniegs komentāru uz, vis, uz, uz vairākiem jautājumiem, jo pretējā gadījumā mums uh, neizdosies nekur nonākt šajā procesā. Bet, kolēģi, lūdzu, iekļaujieties tomēr uh, nedaudz īsākā laikā. Uh, Gardieza Balkons, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs, veicam jūs budžeta komitejā. Mēs vēlējāmies jau labu laiku e, šo sarunu. E, par daudzgadu finanšu schēmu runājot mēneši iet, un mēs nevirzāmies, un e, diskusijās padomē un parlamentā, un tāpēc esmu nobažījusies par to, kas notiek ar diskusijām padomē, jo tas, ko mēs dzirdam, eh, kā ne, mēs eh, dekādu neko daudz eh, vairāk nedabūsim. Un tālāk negoboksā ir daudzi punkti, kas būtu jāizrunā gan komisija, gan nozaru komitejās, bet eh, no eh, negoboksa neviens no šiem punktiem vēl nav izrietējis, kur mums kā parlamentam vajadzētu vest sarunas ar padomu par administrāciju ir skaidrs, kā visiem, kā ir vajadzīga efektīva administrācija. Ja mēs domāsim, kā administrācija būs efektīvāka ar mazāk strādājošajiem, tad mēs kļūdāmies. Un es tagad gribētu runāt par zaļā kursa finansējumu. Jau e, pirms tam komisija izziņoja vienu triljonu tuvākajiem gadiem izmantojot komisijas datus par to, ka mums būs vajadzīgi vismaz 270 eh, eh, miljārdi eiro papildus. Eh, tas Un tagad, eh, sarēķinot visus 9 gadus līdz 30 gadam, turpat vai nonākam līdz 3 e, eh, triljoniem. Bet kā mēs mobilizēsim šos, šo triljonu? Tad, kad finansēšanā mēs runājam par daudzgadu finanšu schēmu, ko, uh, kur mēs pāriem no 20 līdz 25% klimata pārmaiņām. Labi, bet tā vēl nav visa nauda un tā nav jauna nauda. Mēs runājam par investīju, kas varētu palielināt savus Eh, procentus, bet nauda paliek tā pati par EIB, kas jau pastāv, no kurienes tam mums nāks šie uh, eh, 270 eh, miljārdi. Es saprotu, ka tas nav viegli, es saprotu, ka komisija vēlējās prezentāciju piedāvāt maksimāli drīz, bet es ceru un gaidu ka komisija domā par jauniem finansējuma ceļiem, ne tikai par jauniem resursiem, bet ar jauniem rīkiem, kuriem ir jānāk kaut kur no ārpus daudzgadu finanšu schēmas, jo uh, daudz eh, jo ar daudzgadu finanšu schēmu tril, mums triljons klāt nepienāks, pat ja mēs, pat ja mēs izgudrosim, kā pavairot zivis un maizi. Adamai. Aģē kundze nākošā runātāja, paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. E, paldies pār tām regulārajām sarunām, kādas mums ir. Tas arī apliecina to uzmanību, kuru jūs parādat Eiropas deputātiem un parlamentam. No manas puses ir vairāk jautājumu. Pirmais jūs neizbrīnīs par pašresursiem. Jūs ievadrunā sacījāt, ka daudz sagaidāt no Eiropas parlamentu un uzskatāt, ka šis temats tāpat kā citi, pa to ir jārunā padziļināti. Ticiet man, kā parlaments būs kopā ar jums šajā sakarā. Un šķiet, ka pat jā. Ja Mūsuprāt, tas ir nepietiekami. Tomēr pad, no eh, padomas puses lietas virzās. Un vai jūs varat garantēt mums to, ka šis dosie netiks skatīts pašā saruna beigās? Otrais jautājums - tehniskāks. Par jauno pašresursu grozu. Šis groza jautājums ir būtisks un ir runa par visu iespējamo sinerģiju izmantošanu no agrāk dzirdētajām sarunām. Es izprotu, kā e, plastmasu maksājums virzās labi, kā CCTB e, e, ir iestrēgusi kopējā nodokļu bāze un pirmais tehniskākais jautājums. Vai jūs apmierināsieties ar vienu vai varbūt diviem pašresursiem? jauniem otrais. Fonderlajenes komisija strādā pie ETS paplašināšanas. Vai jūs esat e, izvērtējuši paplašināšanās ieteiksmu šo resursu un vai ir jaunas ieceres pašresursiem, ko prezentēsi tuvāko nedēļu laikā, jo vasarā komisija piedāvāja par maksājumiem liekšējā tirgus, kas neizraisīja lielu entuziasmu, vai būs citi. Lūk, tā būtu pirmā sadaļa. Bez tam jūs arī pieminējāt parlamenta nostāju iesaldēt eh, sektoru sarunas. Vai jūs varat pateikt? vai dalība valstis jūs ir uzrunājušas, uzskatot, ka šis parlamenta lēmums nav piemērots un vajadzētu mūsu nostāju grozīt. Un vēl viens vispārīgs jautājums. Sarunās ar deputātiem vai dalību valstu vai komisijas pārstāvjiem ir ir sarkanās līnijas, ko izsaka viena vai otra, un vai es varu jums, komisāri, jautāt, vai jums ir sarkanās līnijas un kādas tās ir? Merci, Mr. Andrēs. Paldies, Andresen kungs, lūdzu. Paldies, runāšu vāciski. Ah, Godātais uh, Hāna kungs, mēs priecājamies par Uh, sadarbību ar jums, un mēs uzskatām, ka 2020. gads ir izšķirošs gads uh, klimatam, runājot par budžetu un daudzgada finanšu schēmu. Uh, par to jādomā kopā, ar, to jāskat kopā ar zaļo kursu. Vai komisija atšķirībā no daudzām dalībvalstīm būtu gatava spelt, spērt uz priekšu uh, uh, izšķirīgus soļus. Tagad uh, pašreizējais uh, daudz, pašreizējā daudzgad finanšu schēma uh, noslēdzas un uh, pievienojoties uh, Fernandeša kunga teiktajam, tā tad, uh, kas jums, kādi skaitļi jums ir par šo vienu triljonu, kas paredzēts zaļajam kursam un uh, uh, ir revizijas palāta veikusi aprēķins, ka katru gadu vajadzētu 1,2 triljonus tie gan nenāktu no Eiropas Savienības budžeta, bet jautājums, uh, kā, uz kādiem skaitļiem jūs pamatojat savus aprēķinus, un svarīgāk ir arī ne tikai kvalitāte, bet kvantitāte un uzklau lasīšanā tas arī izskanēja un bija jautājums par to, kā zaļo kursu integrēt visās politikas jomās un jau pastāvošajos projektos integrēt šo aspektu attiecībā uz fosīlo kurināmo lauksaimniecību un citos projektos. Es zinu, ka komisija plāno virkni iniciatīvu šai jomā, bet mūsu uh, Uzkla, eh, gribu zināt, kas notiks kopš uzklāšanas laika, kādi konkrēti priekšlikumi, plāni ir un kad tie tiks prezentēti, jo eh, ir eh, runa arī par atsevišķu dalību valstu atbalsta nodrošināšanu un jāpanāk tā, lai šī DSF būtu vairāk uz klimatu aizsardzību orientēta. Thank you. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi, godātais eh, Hāna kungs. Jūs eh, tiešām esat eh, izvēlējies labu uzdevumu, darbu, aprēķināt riņķa kvadratūru, tātad saskaņot eh, jaunās prioritātes un samazinājumu veco prioritāšu finansējumā, kas varbūt nav tik svarīgs. Nu, ja jūs kaut ko tādu spēsiet izdarīt, tad būsiet plānojis, eh, pelnījis Nobeļa prēmiju saņemt ekonomikā. Ļoti labi. Es domāju, ka bez uh, Eh, līdzekļu samazinājuma eh, neizdosies neko panākt, ja neseņemsim jaunus līdzekļus, un arī to panākt būs grūti. Tie, kam ir nauda, tie negrib no šīs naudas šķirties, un tiešām vajadzēs viņus pārliecināt, ka tiešām ir nepieciešami jauni finanšu resursi, un eh, tad nonāksim pie izdevumu samazināšanas un nevajadzētu mums uh, sapņot par to, ka varēsim visas vēlmes piepildīt tādās lielās jomās kā lauksaimniecība, kohēzijas politika, ka varēsim nodrošināt līdzinējo finansējumu, tā tas neies cauri un arī uz administrācijas izdevumiem būs jāietaupa. Un uh, Eh, esam gatavi eh, pieļaut šādus eh, ietaupījumus un vēlu jums panākumus un jautājums tikai, kā jūs strukturēti organizēsiet šīs sarunas, lai panāktu optimālu rezultātu. Tas nebūs viegls uzdevums, neviens nebūs īsti apmierināts, bet mums gal galā būs jānonāk pie kopīga risinājuma, un es jums uh, vēlu panākumus, rodot pareizo pieeju, pareizos risinājumus. Paldies, Zunča kungs, lūdzu. Paldies, izteikšos poļu valodā. Komisāra kungs. Man bija liels prieks par jūsu runu pirms jūs kļuvāt par komisāru, kad ieradāties pie mums. Jūs teicāt, ka mēģināsiet aizstāvēt kohēziju fondu, investīciju, investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā, runājam par Karpatu reģionu. Es teicu, ka būtu nepieciešams investēt arī šajā reģionā, infrastruktūrā. Karpati un investīcijas tur ir lielisks, uh, lieliska daļa no zaļās uh, zaļā kursa, jo tas ir svarīgs reģions septiņām dalībvalstīm. Tad es gribētu jums jautāt, vai pastāv iespēja, ka būs kaut kāda intervencija un pasākuma Karpatu reģionā. Nu, piemēram, kaimiņu valstu, tātad šo teritoriju attīstība, pārrobežu infrastruktūra. Arī tas viss ir saistīts ar Karpatu reģionu floru un faunu, klimata apstākļiem. Un vēl kāda lieta - jūsu valsts, mana valsts un vēl desmit valstis darbojas triju Eiropas jūru reģionā. Vai redzat iespējas atbalstīt šo svarīgo projektu? Paldies! Paldies, papadimulis kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Hāna kungs, lūdzu uzlieciet austiņas, ja vien grieķu valodu nesat iemācījies. Sākumā gribētu sveikt jūs mūsu vidū, Hāna kungs. Jūs esat jauns komisārs. Nu, patiesībā jau vecs, vecs tātad iepriekšējā um, sasaukuma komisārs jaunā amatā. Bet, nu, jebkurā gadījumā jūs šobrīd uh, pārstāvat komisiju, kas ir uh, noteikusi konkrētus mērķus turpmākajiem pieciem gadiem. Tos, ir, tos esam dzirdējuši no komisijas priekšsēdētājs un esam dzirdējuši jūsu tātad, uzrunas parlamentā. Un, lai jūs izturētu šo uzticības balsojumu, arī jums būs konkrēti jāsasniedz savi mērķi, kas bija par pamatu jūsu ievēlēšanai. Gribētu jautāt, tas, kas ir ticis solīts gan Eiropas pilsoņiem, gan uh, mums Eiropas parlamentā, viss, ko solīja Vanderlajens kundze. Vai varētu būt, ka tas tiks finansēts ar 5% samazinājumu attiecībā uz jauno finanšu, tātad daudzgad finanšu schēmu? Vai tiešām Eiropas Savienība varēs paveikt vairāk ar mazākiem naudas līdzekļiem? Nu, tas izdevās uh, tikai Jēzum Kristum savu laiku tādēļ. Jūs varbūt varat izstāstīt, kā varēsiet sasniegt šos mērķus, kā jauno zaļo kursu realizēsiet, kā jūs uh, spēsiet uh, uh, finansēt uh, jaunās uh, šīs politikas stratēģijas bez, uh, piemēram, KLP finansējumu un kohēzijas fondiem. Uh, Tiek runāts, ka šīs um, politikas ir novecojušas. Nu, var jau būt, ka mums nevajadzētu turpināt uh, atbalstīt uh, kohēzijas politiku. Arī šādas balss ir dzirdētas parlamentā. Tālāk priekšlikums par pašresursiem cik būs šo pašresursu, no kurienes tie būs un uh, kam tie tiks tērēti. Un vēl pēdējais komentārs par, uh, godīgā, par godīgo pāreju, par godīgās pārejas fondu. Vai varat parādīt, ka šie 7,3 miljardi būs jauna nauda, jo kohēzijas politikas uh, uh, finansējums šobrīd pārsniedz uh, godīgās pārejas fondu, un uh, vai tas tā plānot saglabāt? Paldies! Esam uzklausījuši koordinatorus Viņi ir uzdevuši jautājumus, tādēļ domāju, ka šobrīd ir īstais brīdis dot Hāna kungam vārdu, iespēju atbildēt pirms ejam tālāk. Un pēc tam uzklausīsim pārējos jautājumus komentārus. Lūdzu, Hāna kungs. Well, um, if I... Ja atbildēšu uz visiem jautājumiem pārēja, pārējais mehānisms, zaļais kurs. Es mēģināšu lietas precizēt un saschematizēt. Godīgs pārējais fonds. Tur ir trīs pīlāri. Mēģināšu cik vien iespējams vienkārši skaidrot. Pirmais pīlārs - godīgās pārējais fonds. Tas sniegs grantus. Otrais pīlārs - Invest EU programma. Sniedzot garantijas no Eiropas budžeta. Un šis otrais pīlārs. Tā mērķis ir tādi rentabli projekti. Un tad ir trešais pīlārs. Eiropas investīcija banka tur īpaši jāizceļ kopā ar Eiropas Savienību. Un tur mēs izmantē, izmantojam finansējumu no Junkera fonda, kur ir šie ne banku nepārdodamie, netik rentablie projekti. Un tas ir tāds vienkāršs sadalījums starp trim pīlāriem ar šo godīgs pārējais mehānismu. Un šī mehānisma ietvaros, ja mēs runājam par jaunu naudu, tad vienīgā jaunā svaigā nauda ir 7,5 miljardi. Kā jau es minēju, ievadā Somijas prezidentūra savā pēdējā priekšlikumā jau ir atzinusi to, ka ir jābūt papildus svaigai jaunai naudai. Viņi vēl nav saskaitījuši cik, bet atzīt, ka, atzīt, ka tādai ir jābūt. Um, Tas ir izdarīts. Ne, nu, protams, tur vēl jāved sarunas par visu, bet 7,5 miljardi ir aprēķināti kā aplēse. Un runāt par bažām, vai šī nauda tiek atskaitīta, lai finansētu godīgs pārējais fondu. Nu, var jau būt, ka sākumā mēs pieļāvām komunikācijas kļūdas. Tomēr ir tieši pretēji patiesībā. Katrai valstī būs tās piešķīrums, par ko būsim vienojušies attiecībā uz dažādiem struktūra fondiem, jo īpaši reģionāls attīstības fonds un Eiropas sociālais fonds tās, ka jums ir šāds piešķīrums, plus vēl definīcija reģioniem. kas var pieteikties godīgās pārējas fondiem, tad mēs runājam par tiem, kuriem ir CO2 emisijas, kas pārsniedz Eiropas vidējos rādītājus balstoties uz NAT 3. Varam to identificēt NAT 2 līmenī, bet sadarbībā un diskusijās ar dalību valstīm mēs sašaurināsim tātad šo reģionu NAC 3 uh, līmenī, tātad nelielākas lielo reģionu daļas. Un tur katra valsts varēs izmantot struktūra fondu naudu un tai paralēli tātad uh, to līdzsvarot ar nacionālo daļu no godīgās pārejas fonda. Tas nozīmē, ka jau esošie piešķīrumi struktūra fondu ietvaros ļauj dalību valstīm risināt šo jautājumu, tātad tikt izmantot, un tas ir vēl papildus apjoms, nevis pretēji. Otra lieta Visa šī lieta notiek eh, balstoties uz kopīgas pārvaldības. Dalībvalstis un reģionālās pārvaldības iestādes ir tās, kas pārvalda šos fondus, balstoties uz kopējas programmas, ar, par ko mēs kopīgi būsim vienojušies kopā ar komisiju, lai garantētu, ka šī naudiņa tiek investēta un izmantota, lai tiktu samazinātas CO2 emisijas. Divas intervences jomas - enerģijas uh, ražotnes, uh, kur izmanto lignītu vai ogles kurināšanai, un nozare, kur CO2, tātad, kas ir ļoti CO2 ziņā, izmešu ziņā intensīvas. Un tā pamatītēja ir vainu mainīt ražošanas avotu, lai tātad eh, tehnoloģijas tiktu uzlabotas un novecojušas eh, nozars tiktu aizstātas ar jaunām. Un arī tur dalībvalsts pašas var definēt savu šo kokteili, tātad finansējums no reģionālās attīstības fonda un sociālā fonda. Sociālais fonds ir, piemēram, lai modernizētu, tātad aktualizētu personu prasmes gadījumā, ja viņiem kas jauns būtu jāapgūst. Reģionālās attīstības fonds vairāk ir uh, domāts uh, um, aprīkojumam, fiziskam aprīkojumam. Tātad arī šeit ir zināma elastība iebūvēta. Tas ir pirmai pīlārs, tas ir tas, kur būs šie jaunie papildus līdzekļi. Varam vēlreiz uh, par otrā, trešā pīlāra detaļām atsevišķi to pārunāt privātā kārtā. Protams, ir zināmas aplēses, nu, piemēram, vidējā šis sviras efekts un rādītājs, jo ir atšķirība vai A vai B valsts, par ko mēs runājam, bet visur mēs balstāmies pieredzes. Esam daudz pieredzes ieguvuši Junkera fonda darba laikā par zināmo sviras efektu konkrētiem projektiem atkarībā no valsts un tā tālāk. Tādēļ, manuprāt, te ir izmantotas visai, visai, vis, izmantot visai nopietni aprēķini, kas ir visai konservatīvi arī, un tas nozīmē, ka beigu beigās Arī šeit es detaļās negribu iedziļināties, jo ir atkarīgs par kuru valsti un līdzfinansējumu likmi mēs runājam, bet beigās sagaidām, ka godīgās pārejas mehānisms varēs pilnībā 100 līdz 120 miljardus piesaistīt, tātad radīt septiņu gadu laikā. Un tā ir tā priekšlikuma pakotne. Šis godīgās pārejas mehānisms ir daļa no zaļā kursa investīciju plāna. Un šis zaļā kursa investīciju plāns, cik noprotu, ir radījis zināmu samulsumu. Jo te mēs runājam par triljonu uz desmit gadiem. Ja nu šāds samulsums ir radies, tad gribēju to atrisināt. Jums sakot, ka uh, esam aprēķinājuši to, ko mēs varētu pienest no Eiropas puses nākamajos septiņos gados daudzgadu finanšu schēmas ietvaros. Tas ir balstoties komisijas priekšlikuma. Šobrīd vēl aizvien notiek sārunas, esam sarunu sākumā, tādēļ šeit ir tādi sākotnēji cipari vēl. Pirmkārt, kā nonācām līdz šim triljonam? Cipari, ko es jums šodien klāstu, ir septiņiem gadiem. Tas nozīmē, ka septi, pēc septiņiem gadiem būsim nonākuši aptuveni līdz 750 miljardiem investīciju, kas saistīti ar zaļo darba kārtību. Tie ir 320 miljardi tie tie 20, tā, tā 25% daļa Eiropas Savienības budžetam, kas veltīts klimata pār, cīņai ar klimata pārmaiņām. Jo kopējais budžets ir aptuveni 1280, atbilstoši komisijas priekšlikumam. Dalīt, dalot ar 4, tad sanāk šie 320. Un vēl turklāt papildus ir ar vidi saistītie izdevumi aptuveni 40 miljārdi. Tad uh, nacionālais līdzfinansējums, tur uh, aptuveni 200 miljoni, vides investīcijas aptuveni 15, ne, atvainojos, miljārdi, vienmēr miljārdi. Pārējais mehānisms vien tādos konservatīvos aprēķinos rada 100 miljārdus un ETS finansējuma paplašinājums aptuveni 18 miljārdi. Tas viss kopā tā rupja rēķinot aptuveni 750. Un ko esam paveikuši? Septiņu gadu laikā mēs te runājam par politisku vēstījumu. Uz desmit gadiem esam ekstrapolējuši vēl uz papildus trim gadiem šos ciparus. Tātad tas, kas paveikts pirmajos septiņos, tiek ekstrapolēts uz pārējiem trim. Tas ir balstoties uz pieņēmumu, ka politika kā tāda attiecībā uz klimata pārmaiņām turpināsies. Arī pēc nākamā finanšu perioda beigām. Un arī tas ir visai tās konservatīvs pieņēmums. Un tas viss liek mums nonākt uz desmit gadiem pie triljona. Nu, ne, es ceru, ka izdevās man izskaidrot un nedaudz precizēt. Uh, Tas būtu tas pienesums no Eiropas Savienības puses tātad. Ir minēta vēl papildus divi triljoni. Nu, cilvēki reizēm ir devīgi, bet, manuprāt, nav jau arī gluži nereāli, jo esam saņēmuši daudz pieprasījumu konkrēti runāt par mūsu priekšlikumu, kas saistīts ar taksonomiju. Daudzi investīciju fondi un investori ar lielu nepacietību vēlas uzzināt, kāda veida investīcijas, tātad uz kurām būs šis attiecinājums, ka tās ir videi draudzīgas, kas risina klimata pārmaiņu jautājumus, jo investoriem un investīciju fondiem aizvien lielākā mērā kļūst svarīgi atsaukties uz kvalitāti un potenciālu investīciju raksturu, jo arī investori, privātie investori, pensiju fondi un tā tālāk, aizvien lielākā mērā viņiem ir vadlīnijas un norādes investēt tikai konkrētās jomās. Un tādēļ mums ir visai ambiciozas gaidas, bet tās ir pamatots par to, ka arī privātais sektors turpmākajos desmit gados iesaistīsies un piedalīsies ar papildus investīcijām. Tātad šādos apjomos kādus minēju. Nu, re, tas jau atkal ir jautājums saistībā ar zaļo kursu, investīciju plānu, no kā sastāv šie cipari. Un vēl pēdējais vārds. Jā, patiešām tika aprēķināts, ka ikgada investīcijas, lai mēs sasniegtu CO2 neutralitāti, būtu 260 miljardi. Tādā apjomā tām ir jābūt. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka tas nevarēs nākt tikai un vienīgi no Eiropas Savienības avotiem. Eiropas Savienība finansē, Eiropas Savienības finansējums arī šajā jomā ir kā tāds uh, um, avotfinansējums. Tas būs tas stimuls, kas ļaus uh, citām investīcijām tapt piesaistītām. Mēs esam vadošie, mēs ejam uz priekšu, bet nu netiksim galā ar šo uzdevumu vieni paši. Tādēļ šāda veida privāta iesaiste būs nepieciešama. Par pašresursiem. Daži no jums to minēja Nu jā, tāda ir šobrīd situācija par um, plasmasas nodokli. Vēl gluži nav vienprātības, bet ir plašā um, izpratnē, tālējoša attīstība ir notikusi. Tas attiec arī uz emisiju tirzniecības schēmu. Ir zināmas idejas, arī ETS gadījumā tur jāskatās, vai būs attiecinājums, piemēram, uz uh, aviācijas un jūras transporta jomu. Ir arī citas idejas par aviācijas nozari, piemēram. Papildus nodevas uh, biļešu cenām, jo īpaši īsajiem lidojumiem, kur vēlamies motivēt cilvēkus pāriet tomēr no, uh, izkāpt no lidmašīnām un pāriet uz vilcieniem, ja vien tas ir iespējams. Bet Šeit konkrēti priekšlikumu mums vēl nav, bet nu ideālā kārtā. Un tāda būtu politiskā vienošanās nākamās DFS ietveros, tāds ir plāns. Tai mums vajadzētu ļaut nodrošināt skaidru, skaidrs juridiskas saistības un izpratni par pašresursiem nākamajā DFS. Nu, varbūt nebūsim vēl spējīgi pilnīgi precīzi definēt, kāda tipa pašresursi uh, Var jau būt, ka daļa no tiem būs īstenojama, daļa nē, bet ideālā kārtā, un es domāju, ka tam ir jābūt uh, kā komisijas un parlamenta kopējiem mērķim, definēt galā juridiskajā tekstā. Un tas ir pareizi, pilnīgi pareizi tas, ko jūs arī kritizējāt attiecībā uz esošo tekstu. Tātad uh, juridiskas saistības veidot pašresursu sistēmu gadījumā, ja tiktu panākt politiska vienošanās, lai izvairītos no tā, ka uh, mēs katrs, katrs valkto sagūs savu pusi attiecībā uz resursiem. Jūs arī uzdevāt jautājumu par sarkanajām līnijām. Cik es to noprotu? Sarkanās līnijas pārvietojas. Mēs tās bīdām spriekš un atpakaļ ar ideju, ka ja naudas nav pietiekami, tad mēs nevaram lietas finansēt. Nu, tur vienkārši jārunā skaidra valoda. Ja naudiņas nav, finansēt nevaram. varētu būt uh, tātad kāds brīdis, kāds līmenis, kad nav vienkārši jēgas kaut ko darīt, jo piešķīrumu nepietiek. Skaidrs, nu, brīvpusdienas kā, kā koncepts nepastāv. Dalību valstīm ir jābūt pilnīgai skaidrībai, ka tie, kas atbalsta jaunas politikas jomas, bet tajā pašā laikā nevēlas vairāk maksāt, jāsaprot, ka tas nebūs iespējams. Nevaram, um, nevaram uzzīmēt kvadrātu un apli vienlaicīgi. Ja gribam ko mainīt, tad naudai ir jābūt. Es nekaunēšos to teikt arī skaļi. Es neplānoju iet un lūgties valstīm finansējumu. Es varēšu vienkārši teikt, nu, aprēķini ir šādi. Sakiet, ko gribiet varam um, padalīties uh, aprēķinu metodēs, bet ir pilnīgi skaidrs, ka bez naudiņas nevaram veikt investīcijas, atjaunot ēkas, eh, paplašināt eh, dzelzceļa tīklus un, un ko tik vēl visu nevaram. Cilvēkiem būs jāpieņem lēmums. Un ir smieklīgi pirmajā pagājušā gada pusē lemt par Frontex eh, tātad palielināšanu par desmit tūkstošiem cilvēku. Un nu, es lēmumu kā tādu neapšaubu, lēmums bija. Uh, paiet seši mēneši, un budžets, kas šim mērķim ir veltīts, tiek samazināts par 30%. Nu, tā ir pretruna. Nevar piesaistīt 10 tūkstošus cilvēku par šo summu, ko Somijas prezidentūra piedāvāja. Bet, ja visiem šķiet, ka pietiek, nu, nu labi. Bet šobrīd ar mūsu piedāvāto naudas apjomu nepietiek. Tas ir politisks lēmums, kas jāpieņem. Un tādēļ, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mums būtu diskusijas, kas balstītas to, kas ir nepieciešams, kas ir jādara, un tad varam rēķināt. Un mēs tieši tā arī esam darījuši. Un, nu, tam, tam, tas, tas ir jāpieņem kā lēmums politiskā līmenī. Bet teikt, ka esam gatavi maksāt vienu procentu un skatīsimies, ko varam ar to izdarīt par šo vienu procentu, nu tā nav pareizā pieeja, manuprāt. Thank you. That's uh, very clear and of course. Paldies, skaidrs. Domāju, ka runāšu jūsu visu vārdā, atsaucoties uz aprēķiniem, tie aprēķini, uz kuriem jūs atsaucāties. Mēs būtu ļoti interesēti, protams, vairāk par tiem uzzināt, lai arī mēs varētu kopīgi ar jums rēķināt. Desmit runātāji pieteikušies. Katram no jums vajadzētu iekļauties pusotrā minūtē. Ja vēlaties saņemt atbildi no Hāna kunga, protams. Albrecht kungs. Es varētu atteikties, jo Žoze Fernandes jautājumu jau uzdevam. Paldies deputāta Markešam. Paldies priekšsēdētāji. Es nebūšu tik um, ātra kā kolēģis, mūsu koordinatori jau uzdeva jautājumu, es nezinu, vai es varēšu izmantot visas trīs minūtes, bet tā vai citādi, pirmkārt es vēlētos pasvītrot to, ka mēs vienojamies pār prioritātiem - parlaments, komisija un padome. Tālāk ir jautājums par budžeta apjomu. Un šeit mēs zinām, ka ir jāmeklē jauni resursi NKP nav e, pietiekams. Mums ir jābūt realistiem, pat ja mēs zinām priekšlikumus. Un jūs jau norādījāt, ka komisijai ir savas, e, savas idejas par pašresursiem. Vēlos jautāt, vai ir, mēs zinām priekšlikumus un leģislatīvos e, idejas, bet mēs gribētu dzirdēt reakciju šajā sakarā no jums. Tālāk otrais jautājums. Uh, skar to, ka 18. gada maijā komisija nāca klājā ar DFS priekšlikumu pagājušā nedēļā. Citu priekšlikumu, kas ir taisnīgs pārējais mehānisms. Un tagad ir jautājums, kā komisija abus šos uh, priekšlikumus interpretē. Vai komisija uzskata, ka ir viena DFS un tas ir gan 18. gan pārējais fonda pievienojums? Trešais jautājums. E, e Per Portugālē februāra vidū notiks uh, vairāku valstu sapulcs kohēzijas jautājumos pēc Portugāles premjeriniciatīvas. Varbūt, ka jūs zināt labāk nekā mēs. Um, zināt, kāda ir kohēzijas poli politikas nozīme. No otras puses vismaz divus pēdējos daudzgadu finanšu schēmas, kohēzijas politika ir daudz palīdzējusi klimatam digitālajai jomai. Un vai komisija ir jautājums novērtēt šo pieeju un nākotnē kādā veidā komisija ir iecerējusi izvērtēt klimata izdevumus? Eh, sakārtu dažādu politiku mainstreamingā. Paldies, Levandovska kungs! Paldies! Eh, ļoti labi, ka mēs tiekamies ar pieredzējušu komisāru, un šī ir otrā daudzgadu finanšu schēma pēc Lisabonas līguma. Mēs jau esam vienu testējuši, un no parlamenta skatoties, notiekumi nu, ir labāki e, gadējai, jo e, procedūra ir netik labi daudzgadējai. Ar Hermanu Van Rompēju e, starpvaldību darījums tika paredzēts 8. februārī, šogad šo tas nebūs iespējams. Uh, E, parlaments nobalsoja jau novembrī un, un 13. gadā un 14. līdz ar to bija praktiski zudis jauniem projektiem. E, kāds ir jūsu viedoklis par realistisku kalendāru? Es domāju, Brektis, Brexits vai nav galvenās galvas sāpes. Tagad ir jādomā par to, kā iekļaut e, zaļo kursu daudzgad finanšu schēmā. Vai esat saņēmuši Eh, zaļo gaismu, taiskaitā no jūsu pašu valsts šiem septiņiem ar pusi eh, miljārdu eh, procentiem. Vai tas ir, vai, ši, vai tie nāk papildus komisijas vai papildus Somijas priekšlikumam? Domāju, ka jebkurā gadījumā 21. gads jauniem projektiem būs zudis, un kāds ir jūsu skatījums uz realistisku kalendāru? Karnerkungs. Paldies! Īsi, jo daudz kolēģi jau ir izteikušies. Hāna kungs, liels paldies, ka jūs esat šeit. Nu, uh, Eh, jums eh, būtu tiešām tad eh, jāuz, jāvinē šī Nobelprēmija vai arī šeit tika citēts Jēzus Kristus, lai jūs varētu vispār šo uz jūsu pleciem glušo uzdevumu veikt. Nu, svarīgs jautājums, manuprāt, ir tiesiskums Eiropas Savienībā, un tā būtu iespēja Uh, parlamentam un komisijai nostāties to pusē, kuri iestājas par šo uh, jautājumu un šis uh, tiesiskuma mehānisms, manuprāt, ir svarīgs tādēļ, lai uh, arī uh, pilsoņi saprastu, ka līdzekļi tiek piešķirti saskaņā ar konkrētiem noteikumiem, kuri ir jāievēro. Un es tiešām domāju, ka ar to, līdz ar to mums būtu iespēja tiešām ar šo DSF ieviest šo tiesisko mehānismu. Paldies! Nākošais runātājs Murisāns. Pāris jautājumi. Zaļais kurs un DFS ir divi lielākie eh, komisijas produkti, un būs mums daudz darba šajā sakarā tuvāko mēnešu laikā. Un tagad pirmkārt par taisnīgas pārejas mehānismu ir jāprecizē finansējums pietiekami drīz, lai varētu nodrošināt zaļā kursa panākums un arī DFS sarunām. Pirmais jautājums man ir par taisnīgās pārejas fundu un pirmo pilāru. Kāda veida pasākumi ir iecerēti finansēt, lai nodrošinātu to, ka būs ilgtspējīgi ekonomiski ietekmi un nevis īstermiņa efekts. Otrais jautājums par trešo, otro un trešo pilāru kādus pasākumus komisija ir iecerējusi, lai panāktu, ka valstīm, kurām ir visvairāk vajadzīgs finansējums, kuras izrādās vismazāk attīstītās Eiropas Savienībā finanšu tirgu ziņā, var gūt piekļuvu finansējumam. Pār DFS ļoti īsi, un es nesākšu no nulles. Uh, Līdz ar to jau esmu divās minūtēs, bet lūdzu aiciniet eh, padomu apzināties, ka nav drošības par parlamentu apstiprinājumu DFS, uzskatot, ka parlaments teiks jā, visos gadījumos ir nepareizs pieņēmums no padomas puses. Tāpēc esiet kopā ar mums, skaidrojot mūsu filozofiju, kā jau to tikko darīja Žozē Manos Fernandeša. Jūs sacījāt, kā iepriekšējā DFS var izdarīt vairāk, bet mums ir vajadzīgs vairāk elastības un pietiekami resursi eh, mums eh, migrācijas, migrācija bija nulles rezerve, trešā pilārā. Un katru gadu mums ir jāsaka projektiem, ka vairāk naudas nav, eh, jo naudas vairs nav pēc eh, migrācijas finansējuma 15. 16. gadā. Un visbeidzot par gada budžetu lūdzu nopietni izturieties pret parlamenta vadlīnijām, tas atvieglos mūsu sarunas un lūdzu aiciniet padomi. Uh, Eh, ielikt politisko svaru budžetā Magrīnio procesā, jo viņi vienmēr pieņem birokrātiskās vadlīnijas, kas ir skaisti vārdi, bet tad ir, eh, kad mēs nonākam līdz sarunām, tad dotiek samazinājumi izpētēji eh, zinātnei, tāpēc pieturieties vadlī, pie vadlīnijām, uh, un ies, uzsāciet budžeta sarunas jau otrā pusgada sākumā, nevis pēdējā vakarā, jo tādā veidā jūs tikai apgrūtinat sev dzīvi. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Būzu Lāgēs. Hāna kungs, man ir divi savstarpēji saistīti jautājumi. Ko? lai eh, darām, eh, kā izkļūt eh, no šīs bloķēšanās padomē, kad ir no vienas puses ierosināt jaunu priekšlikumu, no otras puses ir paredzēts samazināt līdzekļus, vai šeit varētu būt risinājums pašu līdzekļi. Otrkārt, otrs jautājums ir Eh, iespējami eh, uzlabojumi. Tiešām vai nu, varbūt nav jābūt eh, Jēzum vai Nobelprēmijas laureātam, lai tiktu galā ar šiem risinājumiem. Mums ir jāpadomā par klimatu politikas integrāciju citās politikās, un šeit varbūt ir arī uh, līdzekļi, ko varētu izmantot citādāk, un es arī nesen esmu apmeklējis Grieķijas salas uz Ziemassvētkiem, un varbūt eh, šeit varētu skaidrāk atspoguļot, kā tas finansējums atbalsts ir paredzēts eh, migrācijas jomā, jo šeit ir uh, kaimiņa attiecības politika, migrācijas politikas budžets Un e, šeit e, ir jāstrādā pie šīs jomas, lai e, pārvarētu problēmas. Kesas kundze. Paldies. Esmu referente dzimumu līdztiesības politikas jomām un jau pirms uh, jūsu ievēlēšanas, kad es vērsos pie DJ budžetu un jautāju, vai viņi, vai ir kāda atbildīgā persona par šiem jautājumiem, man nosūtīja uz tieslietu uh, ģenerāla direktorātu, kur, uh, kurš savukārt man atbildēja, cīnāmies pret diskrimināciju, nevis par budžetu esam atbildīgi. Un tādēļ uh, Uh, man ir tāds ļoti vienkāršs jautājums, prasība jums, uh, un jūs arī nevarat būt Jēzus Kristus, bet vai jūs varat apsolīt, ka uh, tuvākajā laikā jūs ģenerāla direktorātā būs kvalificēts personāls, uh, lai uh, dzimumu līdztiesības budžeta uh, jautājums varētu risināt un uh, arī atbilstoši mūs informēt par šiem jautājumiem ar Mānu kundzi. Finanšu interešu aizsardzība ir ļoti svarīga mūsu komisijai. Mēs esam izveidojuši Eiropas prokuratūru šajā sakarā un izvēlējamies eh, kā vadītāju Kovišī. Eh, eh, viņas vadībā pretkorupcijas departaments ir atsevinājis svērtības divu miljardu vērtībā, kas nozīmē budžetu, kas ir aptuveni 40 miljardi gadā. Es domāju, ka šī investīcija Eiropas uh, prokuratūrā ir ar pozitīvu ietekmi uz budžetu, bet tomēr šķiet, ka komisijas noteikti budžeti 20. un 21. gadam un DFS nepietiekami novērtē Eiropas eh, prokuratūras vajadzības. Sākot ar novembri, viņiem ir desmit dienu laikā jāizskata 2000 lietas, vai arī tās ir jāslēdz, un iespēja atgūt līdzekļus Eiropas budžetam tiks zaudēta. Tātad 2000 gadījumu un ierobežots laiks, lai lemtu par izmeklēšanu un to uzsāktu vai komisāri būtu iespējams skatīt reālās vajadzības un panākt to, ka viņiem ir nepieciešams budžets savu funkciju izpildēji. Paldies, deputāte Kellere. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Es runāšu par konkrētu punktu, kas ir oglekļa iekļaušanas mehānisms uz robežām. Par to daudz netika runāts, un šis mehānisms dod iespēju gūt papildu budžeta resursu, kā arī ir pēc savas būtības eh, ļoti cēls pasākums. Šeit nozīmē koriģēt cenu starpību, kas ir atbilstoša eh, tai vērtībai, kuru mēs būtu noteikuši Eiropas Savienībā ir eh, vērojama kā oglekļa noplūde jeb eh, piesārņojošo industriju pārcelšana ārpus Eiropas Savienības. Vai jūs varat mums runāt par darba metodi šajā sarežģītajā tematā, kas drīzāk jau ir konsensus objekts? sarunās, bet praksē ir veicami tehniski risinājumi, lai varētu pabeigt un paplašināt budžeta robežas, eh, kuras jūs, eh, kuru interesi jūs pats izskaidrojāt. Paldies, Stefanuto kungs! Paldies, komisārs, manuprāt! nav mazu vai lielu politiku, un es gribētu runāt par mazām, bet nozīmīgām politikām, un viens, viena no tām ir e, civilās aizsardzības mehānisms, kurš ir e, pieaudzis no 380 miljoniem uz DFS līdz 1,4 e, miljārdiem uz visu DFS darbības laiku. Tas ir apsveicami bet es redzu, kā dalība valstīs un pat kad budžets tiek piedāvāts, tad iepar, iepirkums nav uzsākts. Mēs redzam, ka 18. un 19. gadā, eh, kad eh, līdzekļi bija uh, Eh, lai pirktu lidmašīnas, helikopterus, uzkrātu medikamentus, netika izmantot. Un es gribētu nākošajā eh, finanšu periodā to izmantot, jo mums eh, nav vajadzīga Austrālija mūsu teritorijā. Austrālija nozīmē varbūt katastrofu Austrijas teritorijas apjomā 10 miljonu hektāri E, ziņās es lasu, ka koronavīrus, kuram nav uzkrājumu nedalību valstīs, ne Eiropas Savienībā, jau ir pieprasījis 449 dzīvības. Proposed, and... Un es aicinu komisiju, tāpat kā mēs kā parlaments, izpildīt savu mandātu, lai varētu būt sagatavotiem gan iepērkot lidmašīnas, helikopterus, zāles. Paldies, un pirms es atkal došu vārdu Hānkungam no manas puses papildinājumu, kas pat nav papildinājumu, jo e, jautājums izskanēja jau pirmajā kārtā un ir būtiski saņemt uz to atbildi, jo jūs atsaucāties uz investiju, eh, kur budžets ir sadalīts balstoties uz finansējumu pa dalību valstīm, kas man likās ļoti savādi, iespējams, arī citiem tas tā likās, jo, ja pareizi atceros, investīju ir uz tirgu balstīts pasākums, un kā tas viss notiks, e, un mēs meklējam skaidrojumu, kā, tā, kā tur īsti ir. Ja jūs varētu sniegt uh, E, e, precīzāku atbildu uz šo un arī uz citiem jautājumiem. Vārds jums. Paldies, sākšu uzreiz ar pēdējo jautājumu. Pie, pirmajā pīlārā šeit būs pār tātad šie līdzekļi tiek pārdalīti, un e, otrajā, trešajā šeit ir, ko, zināmā mērā, konkurence paredzēta. Bet uh, papildinot uh, manā uh, pirmajā uzrunā teikto, tātad, ko mēs darīsim. Reģioni, kuri ir ļoti, ja var teikt, uh, saistīti ar CO2 emisijām, tātad, kur ir liels CO2 emisijas, ir paredzēts palīdzēt e, izstrādāt e, nepieciešamos projektus. Un, un tieši šiem reģioniem būs pieejama šāda veida finansiālais atbalsts. Šeit ir jābūt konkurencei vai zinām veidu konkursam. Uh, protams, bet es gribu atkārtot, ka mūsu gūtā pieredze attiecībā uz Junkera fonda izmantošanu mēs izveidosim struktūras, kuras palīdzēs reģioniem sagatavot uh, tādus projektus, kuri var uh, saņemt finansējumu. Un uh, vismaz attiecībā uz trešo, otro un trešo pīlāru būs uh, konkurence, bet tā, teiksim, būs tāda, ka mēs palīdzēsim tiem, kam ir mazāk pieredze, arī izvisties uz augšu. Un tad šis taisnīgās pārējais fonds, par ko runājām Markers kundze, tas ir papildus. Tātad šie 7,5 miljārdi, tie ir papildu vai jauni līdzekļi. To var jums apliecināt. Mūsu papildus mūsu priekšlikumam. Mēs vienmēr runājam par mūsu priekšlikumu. Jā. Yeah Jūs zināt, mēs esam sarunu procesa vidū, ja tā var teikt. Esmu pateicīgs Šarlam Mišelam, ka viņš tagad tiešām pievērsies uh, šim tematam, viņš uh, apmeklēt uh, dalību valstis, tiekas ar ekspertiem, arī februāris sākumā būs sanāksme, un tad varbūt būs arī jauns sarunu ietvars piedāvāts vai šis negoboks, bet katrā ziņā mums šis darbs būs jāpaātrina. Un mēs jau salīdzinot ar iepriekšējām uh, sarunām par DFS, mēs jau atpaliekam. Toreiz lēmums tika pieņemts 13. decembrī, tagad mēs sākām tikai 1. janvārī, tā kā nav pamats zaudēt laiku. Tālāk par tiesiskumu. Šī ir tā joma, kur uh, mēs uh, vedam sarunas. Mums ir atbalsts no neto maksātājiem. Dažas valstis ļoti atbalsta tiesiskumu, citas mazāk, citas vēlas saņemt vairāk no kohēzijas līdzekļiem, un šeit ir jānonāk pie kompromisa. Pastāv tāda klišeja, ka tie, kas saņem vairāk kohēzijas finansējumu, parasti ir ar, it kā ir tie, uh, kur pastāv lielākais uh, apdraudējums tiesiskumam. Un uh, pagājušā gada jūnijā komisija lēma, ka būs tāds uh, dalību valstu, visu dalību valstu izvērtējums tiesiskuma jomā, lai noskaidrotu, kur ir trūkumi, jebkurā valstī Un, protams, dažādās jomās var, eh, note, manuprāt, praktiski visās dalību valstīs atrast trūkumus, un tāpēc ir nepieciešama šāda eh, viss Eiropas, viss Savienības pieeja, lai nevarētu teikt, ka ir kaut kāda īpaša attieksme pret atsevišķām valstīm. Nē, ir vienlīdzīga attieksme pret visiem. Uh, par migrācijas izmaksām, kas ir sadalīts pa dažādām kategorijām. E, nu, tas ir raksturīgs šim laika posmam, kad mēs saskārāmies ar šo situāciju pirmoreiz nākamajā DFS priekšlikumā. Jūs redzat kategoriju, kurā ir uh, iekļautas vai koncentrētas koncentrēts finansējums jautājumiem saistībā ar um, migrāciju. Un tas arī palīdzēs parlamentam labāk sekot šiem jautājumiem. Tālāk par uh, ģimo, dzimumu līdztiesības budžetēšanu. Jā, tagad uh, jūs esat uzņēmušies iniciatīvu, mums vairs nav nekādu attaisnojumu, un mēs agrāk vai vēlāk nāksim klajā ar konkrētiem uh, priekšlikumiem. Un tad arī mūsu eksperti būs gatavi ar jums apspriest šo tematu par klimata politikas integrāciju visās politikas jomās. Šeit dažādajiem ģenerāla direktorātiem būs jā izlēmi, be, kas ir uh, būtiski klimatam, kas nav būtiski klimatam, jābūt nepiekāpīgiem, stingriem, gandrīz uh, 20% tiek tērēt šiem budžetiem, bet ja 40% no lauksaimniecības budžeta, 30% no kohēzijas jāveltī šiem mērķiem, tad ir jābūt ļoti skaidrai pieejai, kas, kādi izdevumi ir uh, šeit ieskaitāmi un kādi nav. Bet šeit mēs gaidām arī savu, zinām, ieguldījumu no uh, revīzijas palātas, lai viņi veiktu darbības auditus un konstatētu trūkumus, vājās vietas, un lai varētu noskaidrot, kādi pasākumi ir būtiski klimatam un kādi nav. Kellers kundze, jūs runājāt par oglekļa nodevu, nodokli, kā nu to varētu arī nosaukt. Uh, Šis priekšlikums šķiet uh, saprātīgs un arī pamatots. Uh, un mums tikai mūsu pašu interesēs ir jānodrošina, lai tas atbilst PTO noteikumiem. Un alternatīvs risinājums varētu būt ETS uh, paplašināšana vai kaut kas tāds, kas vairāk atbilst PTO noteikumiem, bet galu galā pildītu tādu pašu uzdevumu, jo uh, uh ir jānodrošina vienlīdzīga konkurences situācija, lai kompensētu to, ka uzņēmumi pārceļ savu darbību ārpus Eiropas Savienības uz tām uh, teritorijām, kur uh, mazāk uztrauc par CO2 izmešiem, un tas var radīt uh, konkurences uh, kropļojumus un arī cenu kropļojumus. Es saprotu, ka Kaviči kundze jau braukā tā tad jau ceļo un šis darbs ir uzsākts. Mēs tagad skatāmies, kāda ir attīstība. Ne visas dalību valsts atbalsta Eiropas prokuratūru. Mēs jāskatās, kas notiks tālāk, cik daudz darbinieku būs nepieciešams. Es saprotu jauno direktoru, bet mums arī ir jāsaprot, kādas ir vajadzības tiešām. Un uh, debatas par to turpinās arī šajā parlamentā, lai noteiktu, kāds būs darba sadalījums vai pienākumu sadalījums starp Olafu un Eiropas prokuratūru. Uh, un uh, no tā visa arī būs atkarīgs līdzekļu sadalījums. Tādēļ būtu šobrīd priekšlaicīgi teikt, kas būs nepieciešams, kas nebūs nepieciešams, mm, bet mēs uh, nesam pret to gluži pretēji. Mēs esam daudzus gadus cīnījušies par to, lai šāda eh, Eiropas prokuratūra tiktu izveidot, lai tai būtu atbilstošs uh, personāls Un to arī nodrošināsim tālāk par uh, katastrofu novēršanu, par uh, jāsaka, mums šāds mehānisms Eiropā pastāv, un doma bija tāda, ka dalību valstīm ir uh, aprīkojums, balstoties uz nacionālo pieredzi, piemēram, Niderlandē ir aprīkojums, lai uh, nodrošinātu ūdens absorbēšanu vai sūknēšanu. Tas var noderēt arī citām valstīm. Manā valstī ir uh, aprīkojums, kas izmantojams lavīnu uh, gadījumā. Mm, Un uh, tādēļ ir, uh, protams, nepieciešams iegādāties uh, iekārtas aprīkojumu, bet tas notiek dalību valstu līmenī. Mums nekad nav bijušas ieceras kaut ko tādu darīt Eiropas līmenī, bet tiek izmantot katras valsts uzkrātā pieredze un vajadzības uz vietām un arī eh, šāds atbalsts ir jāsniedz dalību valstīm un kaimiņu valstīm, ja ir notikušas dabas katastrofas vai citas katastrofas. Paldies, komisāra kungs, par eh, jūsu sniegtajām atbildēm un komentāriem. Līdz ar to mēs noslēdzam diskusiju ar komisāru Hānu. Mēs eh, komisāru kungam pateicamies par šo tikšanos un cerams, ka tiksimies pēc iespējas biežāk, tad, kad tas būs nepieciešams. Pēc divām minūtēm turpināsim izskatīt darba kārtību vispirms par EIB un pēc tam par citiem jautājumiem, kurus nepapē, nepaspējām izskatīt šorīt. We continue with our uh, agenda. Kolēģi, turpināsim darbu. Tā ir š, mūsu šī rīta um, tātad darba kārtība, 14. punkts. Eiropas investīciju bankas finanšu darbības 19. gadīga gada ziņojums. Ar prieku došu vārdu Kormanda kungam, referentam, pavisam īsmos iepazīstināt šo ziņu, ar šo ziņām projektu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos ļoti īsi, jo šodien es vairāk gribu dzirdēt uh, reakciju no pārējām grupām. Jā, notika aina referents sanāksmes pār šo ziņojumu. Es izklāstīju ziņojumu plānu lielos vilcienos, kur pirmā daļa attiec uz klimatu, vienu cita, da, otra daļa pār aizdevumiem uz um, ārvalstīm un pār caurskatāmību, kā arī pār inovācijām un MBU. Uzdevums bija sekot tam, kā pārveidot EIB pār klimata banku. Mēs pagājušā nedēļā uzklausījām EIB vadītāju, kurš teica, ka mēs jau esam klimata banka, ja ir, ja vēl vairāk mēs vēlamies to pārveidot, tad ir jāredz tas, kas kādā veidā mēs šo pāreju varam vislabāk īstenot, lai tā kļūtu par klimata banku. Un es tagad labprāt uzklausīšu jūsu ieteikumus, kritiku, un būtu ļoti labi, ja ik viens varētu nākt ar saviem grozījumiem, un tas radītu, manuprāt, pozitīvu uh, darba attieksmi. Paldies, Kormāna kungs, tagad ēna referenci. Kurš vēlētos izteikties? Fernandeša kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Turpināšu portugāļu valodā. Es runāju mūsu ēnu referents Anģeliks vārdā. Un pirmkārt, es vēlos pateikties referentam par veikumu. Un tālāk, runājot par viszaļāko banku, deputāti uzskata, ka ir jārīkojas saskaņā ar līguma 320. pantu, kur ir mērķis veicināt līdzsvarotu vienotā tirgus attīcību. Otrajā paragrāfā, kur ir runa par fosilajām degvielām, mūsu referentu uzskata, ka ir jāsako sekas šiem pasākumiem un ir jāsadarbojas ar EBE, EIB, lai veicinātu finansējums MBU. Treškārt, klimati jautājums var tikt atrisināts, nevar tikt atrisināts bez nozars atbalsta un pārveidas lielā mērogā var notikt tikai, ja tiek veis, veiktas nepieciešamās investīcijas, kā arī fosīlo degvielu atkāpš, atteikšanās no tām jānotiek pakāpeniskā veidē. Tāpat arī deputāti apsveic to, ka ir uzsvars likt uz MBU uz tehnisko atbalstu un pasvītro, ka daudz, nākošā DFS ir jāparedz pietiekami daudz finansējuma atbalstam MVU. E, tāpat ir jāpasvītro tas, ka ir e, jāpievērš liela uzmanība riska kapitālam, e, un tautas partijas grupa kopumā atbalsta iniciatīvas un aicina IB pieņemt aktīvāku nostāju. Atbalstot klimata jautājumus un caurskatāmības ziņā uzskata, kā ir jāiesniedz daži groži, grozījumi. Un vēlos gan, gan mūsu ēnu referents, gan manā vārdā pateikties e, par sagatavoto ziņojumu. Paldies! Nākošais runātājs. Thank you. Firstly. Paldies! Hēna Loma kungs saka, sākumā gribētu pateikties referentam par lielisku paveikto darbu un par labu pamatu mūsu tālākajam darbam. Daudz svarīgi jautājumi - geogrāfiskais sadalījums, EIB finansējumam, MBU loma, pārvaldības caurskatāmības stiprināšana Eiropas investīcija bankā. Koncentrējamies uz klimata jautājumiem. Visiem varētu šķist, ka tas ir pamatoti tas ir Eiropas Savienības lēmums, arī EIB lēmums. Par 50% klimata aizdošanas mērķi piekrītu referentam. EIB vajadzētu sniegt papildus detaļas par to, kā šis plāns, kā to ir plānots sasniegt, un kā šī politika atbildīs Pārīzes nolīgumam. Tajā pašā laikā paturēsim prātā, ka ir arī citas svarīgas lietas, kas jāfinansē - kohēzija, konkurētspēja mūsu nozarei. Tomēr Klimats nav vienīgā lieta pārējā uz uh, ilgspējīgu ekonomiku, jo īpaši jārunā par pieaugošo nevienlīdzību Eiropā. Šeit var tikai uh, atkārtot uzsvērt sociālos pārējais aspektus, kas būtu jāatspoguļo arī EIB darbā. Ne tikai caur investīcijām uh, un godīgu pārējais mehānismu, bet turpinot sniegt atbalstu sociāliem projektiem, inovācijām, prasmēm. Četras lietas ir, ko gribētu minēt šajā sakarā. Pirmkārt, atcerēsimies, ka IB loma pieaug un pieaugs arī nākotnē. Tajā pašā laikā mums jājautā par rezultātiem un pieaugošo atbildību. Pieaugošai atbildībai būtu jāiet roku rokā ar pieaugošu kontroli un uzraudzību. Ir jānodrošina arī laba koordinācija un saskaņa starp visām Eiropas Savienības politikām un finansējumu, lai izvairītos no pārklāšanās. Te jārunā par EIB arī lielā mērā. Otrakārt, vienmēr jāraugās uz rezultātiem visās jomās. EIB aizdevumiem jābūt ir uh, balstītiem uz nosacījumiem, finansējums jāpiesaista, jāpiesaista tām uh, jomām, kur ir trūkumi vai robi, nevis kur varētu to no citiem avotiem iegūt. Un tas nozīmē, ka mums jāraugās uz iespējām labāk jāvērtē mm, tātad uh, ietekme un rezultāti ievēsošiem projektiem. Un tas ietver arī uh, projektus paplašinātā mandāta ietvartos. Ārējā man, aizdošanas mandāta daļa šajā ziņojumā, manuprāt, būtu vēl nedaudz jāpārdomā. Uh, Žantroja jau pagājušajā nedēļā šajā komitejā norādīja, ka klimats un attīstība ir uh, galvenās koncentrēšanas jomas uh, EIB. Lielāks uzsvars politikas uh, atbilstībai ārvalstu politikas tātad roku rokā un jāvērtē šī kopaina. Par pārvaldības stiprināšanu un iekšējā politika par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūt līdzekļu um, legalizācijas. Ceru, ka mums būs laba sadarbība ar referentām un referentiem tikpat labi arī nākotnē. Paldies! Much, and... Paldies! Arī es sākumā gribētu pateikties referentam par uh, labi paveikto darbu. Tas ir labs pamats tālākajam darbam. Daži novērojumi no manas puses, saka Hoisik kungs. Manuprāt, viena no lietām, ko labāk varētu atspoguļot, ir politikas ko konsekvence un atbilstība zaļiem kursam. Un sasaist ar zaļo kursu, jo EIB no vienas puses palīdz mums tā tad uh, spēlēt šo lomu pirms zaļā kursa pilnīgas īstenošanas ar savu zaļo aizdevumu politiku, bet kopumā jāskatās, kā finansēsim zaļo kursu. Es priecātos, ja, piemēram, uh, mums būtu konkrēts aicinājums par zaļa, zaļajām obligācijām, ja EIB tur iesaistītos, lai palīdzētu finansējumu. Nu, un, protams, jāmin arī taksonomijas vienošanās, kas radīs labu satvaru tam, kas būs zaļas investīcijas. Otrakārt, transporta politika. Bija jauki dzirdēt no priekšsēdētāja, ko. Uh, ka viņi nā, plāno nākt klajā ar šādu politiku pavisam drīz, bet EIB nāktu par labu, ja mēs jūs konkrēti aicinātu nākt klajā ar šādu atbilstīgu politiku. Treškārt, sasaist ar aprits ekonomiku. Pagājušās nedēļas rezolūcija no parlamenta par zaļo kursu, kas aicina ne tikai ieviest kopumā zaļo ekonomiku, aprits ekonomiku, bet kas ļauj nodrošināt, ka materiāli tajā nav toksiski. Ceturkārt, kapacitātes jautājums. Šeit īpaši svarīgi būtu to izcelt, un tas attiec ne tikai uz investīciju banku, bet arī komisiju un dalību valstīm, domājot par sarunām par DFS, lai pārliecinātos, ka EIB ir pietiekams finansējums ne tikai sagatavot projekts, bet arī tos īstenot. Un nobeigumā caurskatāmība. No sirds ticu, uzticos uh, Stokholmas un Orhus konvencijām, kas saistīts ne tikai ar informācijas pieejamību, bet uh, sabiedrības uh, dalību lēmumu pieņemšanā un tiesiskumu, tiesiskumā. Tādēļ, neskatoties līdz šim paveikto no investīciju bankas puses, vienmēr ir iespēja situāciju uzlabot manuprāt, varētu šeit uh, pamainīt tekstu redakciju, lai, lai tas būtu vieglāk saprotams. Paldies, Klūs kungs! Jā. Vielen Dank! Um... Paldies! Es negribu šodien izteikties par šo uh, jautājumu. Es jau uh, Hoerkungam uzdevu šo jautājumu un es uh, Eh, jau eh, jūtos atvieglots par šiem eh, robežu vērtībām, ka tās ir zinātnis pamatotas un ar šis jautājums par šo 50% finansēm zaļajam kursam un par kritērijiem, vai uh, tie var būt uh, politiski kritēriji, un man ir šaubas tad par šo līdzekļu izmantošanu. Thank you! Paldies! Es šķiet esmu nākamais runātājs. Tad, nu, attiecīgi arī rīkošos un izteikšos. Sākumā gribētu pateikties komandam kungam par paveikto darbu. Svarīgs darbs. Pats par sevi saprotams, ka ja klimats un klimata pārmaiņas ir būtiski svarīgs mērķis Eiropai jaunajai komisijā, jaunajam komisijas sasaukumam, tad, protams, Eiropas investīcija bankai arī jāuzņemas sava loma šāda ļoti svarīga mērķa kontekstā. Četras, četras komentāri no manas puses. Pirmkārt, būtiski svarīgi neatkarīgi no tā, kā mēs, kā mēs um, kategorizēsim EIB, lai tie saglabātu savu AAA statusu un lai tā vēl aizvien būtu banka vārda īstajā nozīmē, jo paralēli klimatam par laimi būs arī citas lietas, kas uh, būs ietverts EIB politikā un pasākumos, par ko jādomā. MVU, piemēram, tie viss skanēja, un arī citi aspekti. Otra lieta paturot prātā to, ka EIB strādā tomēr tirgus vidē, no tā izvairīties nevar, nebūtu viedi noteikt papildus klimata mērķus un detalizētas ceļu kartas, kā šos mērķus sasniegt un tos uzlikt vēl uz EIB pleciem. Tas nesasauktos labā veidā ar to, ka EIB tomēr ir jāstrādā, kā viņi to dara, tirgus vidē. Treškārt, tāds vispārīgāk rakstura komentārs, bet paturot prātā klimata jautājumu un mērķu steidzamības raksturu, svarīgi uzsvērt, ka jābūt uzmanīgiem, lai mēs nepārslogotu EIB ar ziņošanas prasībām atsevišķos gadījumos. Viņiem jāveic ziņošana, mums jākontrolē, balstoties tādu kop, kopēju datu līmeni. Un ceturkārt, tas jau gan izskanēja, bet ir svarīgi, uh, Arī mēs ar nepacietību gaidām jauno aizdevumu politiku EIB. Konkrēti domājot par transportu. Paldies! Papa Dimulis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, arī es no savas puses gribētu pateikties Kurmena kungam un gribētu norādīt, ka šis atzinuma projekts ir lielisks pamats tālākajām diskusijām. Un arī attiecībā uz gala rezultātu Domāju, ka tas mums noteikti palīdzēs to sasniegt. Ir tikai dažas dienas pagājušas kopš um, parlaments uh, ar lielu vairākumu apstiprināja zaļo kursu. Uzklausījām priekšsēdētāju Hojeru kungu par EIB pārveidi par klimata banku. Un, manuprāt, Kurmana kungam ir jāuzņemas šis pienākums pārtulkot to saistošos mērķos. Izteikšos īsi. Es pozitīvi vērtēju šo sākotnējo investīciju bankas lēmumu, kas būtu dubultot finansējumu līdz 2025. gadam un tad vēl tot 50% klimata, ar klimata saistītiem mērķiem daži gan novērojumi par lietām, ko vajadzētu uzlabot. Mēs noteikti iesūtīsim arī grozījums attiecīgs. Pirmā lieta, pirmais punkts - Eiropas investīcija banka atbilstoši 309. pantam. Tā ir jāstiprina ekonomiskā un reģionālā kohēzija. Šeit mums ir jādara vairāk, īpaši tādēļ, ka Eiropas Savienībā atšķirības ir milzīgas. Nu, piemēram, 2018. gadā Eiropas Investīcija bankas finansējums koncentrējās 57% tika novirzīti tikai uz sešām valstīm. Tas ir jāmaina. Turklāt būtu jāizstrādā arī regulējums attiecībā uz finansējumu MVU un jaunu uzņēmumiem. MVU ir jābūt ātrākai, straujākai pieejam šim finansējumam. Un treškārt ir jādara kas vairāk, lai nodrošinātu grāmatvedības caurskatāmību. Pagātnē mums ir bijuši ļoti daudz šādu viltus investīciju, kas tikai slēpās aiz klimata vārda, un šī situācija jārisina, to varētu veicināt ar veiksmīgu, precīzu um, grāmatvedību un lielāku caurskatāmību. Vēlētos, lai notiek aktīva sadarbība starp EIB un Eiropas parlamentu, lai uzraudzes, uzraudzība šis um, obligātās uzraudzības elements tiktu stiprināts. Mēs attiecīgi iesniegsim um, uh, konstruktīvus komentārus, lai stiprinātu šo atzinumu, protams. Paldies! Paldies! Nu, vārds Gabriela kungam, EIB pārstāvim. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī par ziņotājiem, Kormulkungam un ēnu referentiem, kas iepazīstināja mūs ar savu nostāju un viedokļiem par EIB. Priekš šodien uzstāties jūsu komitejā, kas seko mūsu konstruktīvajām diskusijām. Um, mūsu prezidents ieradās pagājušajā nedēļā pirms Strasbūrā. Un daudz svētīgas lietas, kas izskanējušas Eh, šeit eh, ir svarīgas. Es runāšu par divām lietām. Fokus tātad koncentrācija uz klimatu un ārējā finanšu kārts un bankas loma. Kā jūs zināsiet, mēs pilnībā atbalstām zaļo kursu un esam gatavi darīt visu, kas mūsu spēkos, lai tas kļūtu par realitāti. Jaunie EIB mērķi jau ir izziņoti. Domāju, ka tie jums visiem ir skaidri. Klimata rīcība, vides ilgspējība būs 50% no mūsu ieguldījumiem līdz 25. gadam un pilnībā atbilstība Parīzes mērķiem līdz 20. gada beigām. Tam visam sekojot atbildot uz bažām, ko dzirdējām, EIB ļoti labi apzinās to, ka pārmaiņas, kas nepieciešams, lai izpildītu Parīzes mērķus, būs saistītas ar uh, tātad lielākā mērā skars zināmas jums nekā citas. Tādēļ nepieciešams šis godīgais pārējais mehānisms. EIB ir apņēmies lielā mērā paaugstināt finanšu, bet arī konsultatīvo atbalstu mazais sargātākajām jomām un grupām, lai turpinātu nodrošināt, ka neviens šajā procesā netiek aizmirsts. Šis jaunākās ambīcijas un atbilstošie lēmumi uh, sūta svarīgu signālu pasaulē un stiprina šo pamatīdēju, ka Eiropas Savienība ir globālais līderis cīņā pret klimata pārmaiņām. Un tas man liek nonākt pie otra, otras lietas, par ko gribu runāt. Cīņa pret klimata pārmaiņām ir globāla cīņa. Tādēļ jāpārliecinās, ka EIB ir Eiropas Savienības klimata banka. Uh, un lielākais daudzpusējais aizdevējs pasaulē, un tam varbūt tur tātad arī nākotnē šī pārmaiņu rakstura loma, ko arī Eiropas Savienība grib uzņemties ārpus Eiropas Savienības. Vairāk nekā četru desmitgažu garumā esam atbalstījuši politiku lielu, tātad daudzās valstīs. Tas daudz neizmaksāja Eiropas budžetam, un tas saistīts arī ar Eiropas, ar Eiropas investīciju bankas ārējo aizdošanas mandātu. Kā šāds aktieris mēs darbojamies visā pasaulē, vairāk nekā 120 valstīs ārpus Eiropas Savienības patiesībā. Tas notiek jau šobrīd. Ja paraugāmies uz svarīgākajām iezīmēm, esam vienīgā šāda tipa iezīme, uh, eh, institū, institūcija, kas var uh, nodrošināt uh, strateģisko autonomiju visos virzienos, pilnībā atbilstot Eiropas Savienības politikai. Esam unikāli, jo Eiropas Savienības dalībvalsts ir vienīgie um, akciju turētāji, un to būtu svarīgi atzīmēt, jo tas ir Eiropas Savienības instruments, ko tā pilnībā var kontrolēt, un tā, tā ir vienīgā starptautiskā šāda tipa finanšu institūcija, kam ir strukturēts dialogs ar, um, ar tās parlamentu, arī to nedrīkst aizmirst. Ja vēlamies turpināt būt vadošais spēks, kā tātad šādā jautājumā kā klimata pārmaiņas globālā līmenī, ir nepieciešams uh, Um, tātad spēcīgi instrumenti, un tas nozīmē, ka arī jāstiprina Eiropas investīcija banka. Pie, atsaucoties uz 23. lapusi ziņojuma projektā, gaidāmajā trialogā gribētu lūgt jūsu atbalstu ICI instrumentu kontekstā. Tur ir svarīgi um, saglabāt EIB spēcīgo lomu pēc 20. gada arhitektūrā. Uh, nodrošinot uh, mūsu darbību turpināšanos arī ārpus Eiropas Savienības. Konkrēt šeit gribu runāt par esošo situāciju likumdošanas procesā. Šeit ir panākta kopīga izpratne Eiropas Investīciju bankai un komisijai, un tur ir minēta arī veidi, kā varētu stiprināt Eiropas Savienības uh, politikas atbilstību kopējiem Eiropas Savienības mērķiem ārpus Eiropas Savienības finansējumā. Tas ir saistīts arī un atbilst padomas mandātam un ceram, ka parlaments varēs trialogu gaitā apstiprināt šo mūsu pieņēmumu. Ar to arī pasakos jums par iespēju jūs uzrunāt un sagaidu ar nepacietību gaidu mūsu tālāko labo sadarbību gan ar jūsu komiteju, gan parlamentu kopumā. Paldies! Mr. Command, do you want to... Paldies! Uh... Eh, Armāni kundze, paldies! Šis temats man šķiet ļoti svarīgs, turklāt es apmeklēju. Pour, eh, pour sa proposition d'avis, je suis sensible à. EIB, eh, e un es uzskatu, ka ļoti nozīmīgi ir pārda, sekot projektu geogrāfiskiem dalījumam, apmeklējot uh, Luksemburgā EIB, es konstatēju, ka ir problēmas ar projektu uzsākšana. No, nu, man likās sākotnēji, ka tā ir rumāņu problēma, bet izrādījās, ka tā nav. Bernārds Haiers skaidroja man, ka Vācijā lielākajā daļa valstu uh, daudzi problēma netiek uzsākti darba roku trūkuma dēļ, tas pats ar arī Zviedriju un EIB eksperti, kuri e, pārzina šo lietu. Un šodien viņiem ir skaidrs mandāts sagatavošanas etapā, bet ir nepieciešams uh, veidot sistemātiskāku pieju, lai projekts varētu uzsākt, un to es saku zaļā kursa ietvaros. Rūzvelts, kāds izveidoja savu jauno kursu, viņš arī izveidoja publisko darbu aģentūru. Kā tas darbojās? Pilsētas, reģioni, štati tika skatīti un pēc tam federālā līmenī tika izveidota, eh, tos skatīja vesela rinda ar pilsētu speciālistiem. Es domāju, ka mēs EIB varam prasīt eh, pētīt projektus, kuri pieprasat eh, sarežģītākas tehnoloģijas, bet kas vairāk respektē vīdi. Domāju, ka ja mēs neko nedarīsim, lai tendence nostiprinātos, tad viss paliks tikai ar uh, paziņojumu efektu ir domā, domāju, ka jāpārņem ir Roosevelta metodes. Atvainojiet, ka es izteicos tik gārī. Karmārkungs, vai jūs teiksit galavārdu, es nepretendēšu galavārdu, bet tikai reaģēšu uz visiem, kuri izteicās un arī e, ar mani kundzei par ieteikumiem. Es gribētu runāt par uh, e, 12. punktā sacīto. Eh, ko pieminēja Fernandeša kungs. Tomēr ir jāskatās, kam tiek aizdots un ar kādiem nosacījumiem. Šajā 12. punktā netiek eh, brīdināti klienti par pienākumu tūlīt respektēt savas saistības, eh, un mēs, kā, tā kā esam banka, mēs jums palīdzam īstenot pārēju. Līdz ar to tas ir normāli, ka es lūdzu papildus pūliņus. Pretējā gadījumā varat eh, vērsties privātā bankā. Tātad mūsu pievienotā vērtība ir eh, tiem uzņēmumiem, kuri pieliek pūliņus, ka mēs jums aizdosim, bet jums ir jāpiemēro šīm pārējām. 12. Eh, punkta jēga nav kā no. Nu, uzreiz izšķirt, vai nu jūs esat kritērijos vai nē, bet gan uh, atbalstīt pārējo. Par SD kolēģi sacīto es varu piekrist, kā tīri eh, valodas, izmantotās valodas dēļ mēs to dēvējam par klimata banku, bet nevis tāpēc, ka mēdījos tā tiks nodēvēta par klimata banku, mēs atstāsim, mēs piemirsīsim tās sākotnējo lomu, kas ir mazināt nevienlīdzības nebūs to, e, veiksmīgas cīņas pret klimatu pārmaiņām, ja tas nenoliek taisnīgā veidā. Un EIB jāturpina rīkoties e, pār, e, ar sociālajiem veselības jautājumiem, un es arī piekrītu par āreģiem aizdevumiem. Un es lūkšu grozījumus, lai varētu stiprināt šo ziņojumu projektu. Vairāk eh, kārt izskanēja jautājums par aizdevumiem transportam, arī publiskai bankai tas būtu jāatbalsta. EIB ir finansējis transporta veidus, bez kuriem mēs būtu varējuši iztikt, ja mēs būtu saprātīgi izturējušies pret klimata jautājumiem. Es domāju, ka Kellers kundze ļoti labi zina attiecībā uz Strasbūras apbraucamajiem ceļiem, bet, un es to saku tīri geogrāfiski apsvērumu dēļ, Kelners kundze, jūs labi zināt Strasbūru. Bet pamatdoma ir eh, finansēt infrastruktūru projektus, kāds atbilstu tam, eh, par ko mēs esam vienā, vienojušies cīņa pret klimatu pārmaiņām. Un tagad jautājums par aprits ekonomiku saistībā ar e, ķīmisko un vēl citiem aspektiem. Tāda banka kā EIB veicina mūsu ekonomiskā modeļa pār, pāreju no lineāra modeļa uz aprits modeli un kas ņem vērā arī ķīmijas jautājumi. Es zinu, ka mūsu reņoēnu referents eh, ir strādājis pie rīču un eh, saistītiem jautājumiem, un tas ir jāpatur prātā, kad mēs vēlamies kādas pārmaiņas finansēt. Es uzklausīju arī ID kolēģi sacīto par kritērijiem, kas būtu pārāk politiski. Iespējams, ka tā tas arī ir, bet tomēr EIB ir politisks rīks un tāpēc tas jāapzinās nevis šī jēdziena nievājošā izpratnē, bet ar tiem mērķiem, ko mēs esam sev nosprauduši atceļu kārti. Un tagad par trīskāršo apriekšsēdētāju jums ir pilnīgi taisnība. Tas skar ne tikai EIB klasiskās, bet visas aktivitātes, jo tas tiešā veidā ietekmē to, cik izmaksā aizdotā nauda, jo tā vai citādi. Tīri personiski e, var nožēlot, ka šis e, reitinga e, princips reizēm ir ar lielāku nozīmi nekā planētas saglabāšana, bet Varbūt, kā tuvā nākotnē mēs varēsim uzskatīt, ka IB ir politisks rīks Eiropas Savienības ekonomiska uh, svaras izpausme un iespēja turpināt iegūt naudu par lētu cenu, lai varētu to aizdot, ir svarīgs jautājums. Un vēl viens jautājums par ko es vēlos runāt, tāpēc, ka nereti paradoxāli e, izskanu divas lietas e, mūsu debatēs. Jūs sacījāt šodien, ka nevajadzētu pārāk uh, Eh, apgrūtināts EIB eh, e administrācija ir pārāk daudz ziņojumiem ar pārāk daudz personāla, kas atstātu mazāk līdzekļu projektu finansēšanai. Tas ir saprotams arguments, bet ir citi tikpat saprotami un eh, to teica vairāk runātāji, ka lai EIB pilnībā aizpildītu savu potenciālu, ir nepieciešams tehniskais personāls un personāls, kurš spētu ne tikai kontrolēt, kur paliek nauda, bet arī sekot tam, ka, ja tiek ieguldīts viens eiro no EIB, tas ir ar savu svīras efektu, jo ir inženieri, ir profesionāļi, kuri norāda, ka lūk, ir piemēroti šeit vai būvēt dzelzceļu, vai būvēt tiltu, vai arī mēs sakam, EIB ir krājkasīt un mēs pārāk neko nepārbaudām, vai arī tas ir politisks rīks ar labu kontrolēšanas mehānismu. Tā tad ir jābūt e, šiem aspektiem klāts. Un tā, e, atbildot sociāldemokrātu kolēģim, ekonomiskā un kohēzija ir svarīgi aspekti, bet man svarīgi, un mums visiem ir svarīgi tas, lai EIB varētu uh, investēt tur, kurš uh, tas ir sarežģītāk, nevis tur, kur jau ceļš ir iestaigāts. Tie ir, tas ir investīcijas nākotnēm. Un nav normāli šodien, kā tik uh, daudz EIB finansējuma iet valstīs, kurās jau ir uh, gatavas iestrādes. Un tāpat arī paldies Gabrielu kungam par viņu sacītošu. E, par vienu no jautājumiem es vēl neesmu pietiekami aizdomājies. Ir divi aklie punkti šajā ziņojumā, e, kurus sakarā mēs neesam rakstījuši no tiem pirmais. Vai, piemēram, un šodien EIB akcionāri ir valsts. Ja būtu jauns eh, partners, kas ir Eiropas Savienība pati par sevi, vai vajadzētu palielināt EIB vērtību absolūtajās vērtībās? Nē, esmu domājis par šo jautājumu. Otrais jautājums - kā saistīt eh, ārējo investīciju politiku ar citām bankām? Eh, Eh, kas ir akcionārs ārpus Eiropas. Kā šos aspektus saistīt, vai tiem ir, tam ir jākļūt vienam rīkam, šobrīd es to nevaru pateikt, bet, ja ir vairāk jāpārdomā šis jautājums, un ar Marskons es eh, piekrītu jūsu sacītēm, daudz runā par New Deal, savā laikā tas nozīmēja daudz jaunas fiskalitātes, pieņemt uh, Eh, pārliecīgus parādus, un ja šodien mēs vēlamies runāt koherenti par zaļo jauno kursu, tad varbūt tas arī nozīmēs to pašu ar šodienas um, saistībām. Tad, kad mēs runājam par e, zaļo kursu, tad vajadzētu šo pavadienu šķetināt līdz galam. Lūk, paldies! Pa par jūsu devumu, ir grozījumi, lai tekstu stiprinātu, un esmu visu e, gatavībā, lai sagatavotu maksimāli stabilu un konsensuālu dokumentu. Paldies! Un e, Lai pabeigtu diskusiju, atgādinu visiem, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. janvāris, pulksten 3. pēcpusdienā, un šīs ziņojums iet uz balsojumu uh, 2. martā. Tagad mēs pārējām pie, pār, pārcelīmies uz otru pasaules malu, uz Pekinu, Ķīnā, un atgriežamies pie šī rīta diskusijas par uh, ēkām Kellers kundze. Es pateicos sekretariātam. Un īpaši vēlos pateikties ģenerāla sekretāram par vēstules priekšlikumu, kurā ir iekļauties eh, vēlmes, um, uh, ko piedāvā mūsu ēnreferenta Monika Holmejer, eh, un uzstāt uz mūsu bažām, bet neparedzot šajā gadījumā nosacījumus eh, Pekinas īrei. Man šķiet, ka šis risinājums varētu būt, ja kolēģi piekrīt, tad saņemt visu piekrišanu. Katrā ziņā ēnu referents šķiet, ka šādam risinājumam piekrīt un priekšsēdētāji. Ļoti labi, ka devāt papildus dienu pārdomām. Ar prieku, Holmajers kundze, jūs vēlaties kaut ko piebilst? Eh, vai tikai, lai skaidri norādītu, liekam uz balsojumu Pekinu sēku un vēstulē, kas eh, ir sagatavota, tiek eh, precizēts, kādas ir uh, mūsu bažas. Un šķiet arī, ka e, vēstuli jau e, visas e, attiecīgās personas ir saņēmušas. Vai jūs to apstiprināt? Jā, tādā gadījumā liekam uz balsojumu Pekinas projektu. Balsojums notiek elektroniski. Everybody Visi ir gatavi balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un projekts tiek pieņemts 18 balsis pār 7 pret. Mums ir jāpieliek vēl viens plusiņš jo viena kartīte nedarbojās. Es pareizi sapratu, Holmārs kundze, jūs eh, vēlējāties eh, eh, ba balsot arī par vēstuli. Vēstule ir izsniegta visiem ar Holmārs kundzes sagatavoto pielikumu. Nē, es sekošu tam, lai viss notiek tā, kā mēs esam vienojušies. Paldies! un apsveicām Kellerskunds. Neskriediet vēl projām, jo vēl ir palikuši divi punkti mūsu darba kārtībā, kas ir desmitais un vienpadsmitais. Mazliet uzmanības lūdzu. Desmitais, vienpadsmitais punkts. Desmitais pārš zivsēmniecības partnerības uh, eh, uh, eh, nolīgumu starp Senegalu un Eiropas Savienību Gvalmini kundze nav klāt, bet tā ir deputāte Guardijas Savaļa, kur izteiksies. Paldies, priekšsēdētāji! Izsakos Paulo de Castro vārdā. Viņam bija jābūt uh, lauksaimniecības komitejā mazliet klusumu lūdzu, ja var. Es sacīju, ka deputāts De Castro nevar būt klāt šajā prezentācijā. Viņu aizvietoju ļoti īsi, jo mēs jau praktiski pabeidzam darba kārtību. Mēs runājam par zivsaimniecības nolīgumu starp Senegālu un Eiropas Savienību, kas ir spēkā 4, no 14. gada un 19. gadā tika piedāvāts jauns 5 gadu protokols kas piedāvā mūsu kuģiem zvejas iespējas, un svarīgi ir tas, kā eh, ir zinātnisks pamatojums. Nav sadarbības starp Senegālu un Eiropas Savienību, lai nodrošinātu maksimāli ilgtspējīgu zveju, un tas ir viens no lielajiem ieguvumiem šajā protokolā. Mēs šeit runājam par 1,7 miljoniem eiro uh, gadā, no kuriem mēs arī maksājam par piekļuvi Senegāls resursam un 900 tūkstošu kas ir paredzēti, lai īstenotu zivsaimniecības politiku. Mūsuprāt, šis ir pozitīvs protokols un iesaku savu atbalstu. Thank you. Any of the shadow report? Ēnu referenti? Deputāti Laporta. Paldies, priekšsēdētāji. E, par vienu elementu esmu neizpratnē. Intensīvā Eiropas kuģu e, zveja mazina nozvejas resursus un apgrūtina amatieru zveju. Vai es netraucēju jums jau tā? Uh, runātāja aizmugurējiem. Šis ir viens no elementiem, pār kuru vajadzētu pārdomāt. Vai citi komentāri? Tādā gadījumā atgādinu, ka atzinums iet uz balsošanu 17. februārī. Nākošais punkts. Protokols par zivsaimniecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republika. Gerēro kungs. Prezidents, karš kolēģis. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Eh, šis zivsaimniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Mauritāniju ir pieņemts 6. gada 30. novembrī. Protokola mērķis ir piešķirt zvejas iespējas Eiropas Savienības kuģiem Mauritānijas ūdeņos, eh, ņemot vērā eh, zinātniskos atzinumus attiecībā uz šo zonu un arī starptautiskās komisijas komisijas atzinumiem par resursu saglabāšanu no Atlantijas okeānā. Cits mērķis ir stiprināt sadarbību starp Eiropas Savienību un Mauritāniju, izveidojot partnerattiecību ietvaru atbildīgai resursu izpētei un izmantošanai. Un pēdējais protokols, kurš ir uh, izriet no šī nolīgums, ir spēkā no 15. gada, darbojas līdz 19. gadam, divas reizes uh, protokols ir pagarināts un komisija uh, ar Mauritāniju ir lēmusi pār uh, viena gada pa, eh, pagarināšanu protokolam. Šis protokols ir iesniegts 13. Eh, novembrī, un pēdējā gadā īstenotais režīms pārēdz tādus pašus nosacījumus uz vienu gadu. Ir finansiālās saistības paredzētas, kas nodrošina gan piekļuvi eh, jūras resursiem, atbalstu zivrai, zivsaimniecības attīstībai Mauritānijā, kas ir, eh, kas arī ir paredzēti. Un ar šī protokola palīdzību būs iespējams atbildīgā veidā izmantot eh, zivju resursus. un attiecīgi būtu iespējams atbildīgā veidā izmantot dzīvi resursus. Līdz ar to aicinu sniegt savu apstiprinājumu padomas un komisijas eh, lēmumam eh, pagarināt protokolu nozvejai starp eh, Eiropas Savienību un Mauritāniju. Neraugoties uz šo ieteikumu, Zivsarniecības komisija norāda, ka tas ir pārējais e, protokols uz vienu gadu un ir sadarbībā ar Mauritāniju jāpalīdz nodrošināt drošu nozveja un pārtikas e, un, un, un e, resursu saglabāšanu. Paldies! Ēna referenti. Stefanuta kungs. Quickly to say that. Uh... Gribu teikt, ka Es uh, atbalstu referentas secinājums, ir jāturpina šis, uh, šī sadarbība, bet gribu atgādināt Guardian pirms četriem gadiem publicētu rakstu par vairāk nekā 4 miljoniem eiro, kas ir paredzēti, lai atbalstu zvejnie, atbalstītu zvejniekus un zvejnieku kopienas, nav nekādu faktu, kas apliecinātu, ka šis uh, šie līdzekļi ir sasnieguši adresātu. Ir uh, jānodrošina, lai tiešām šie līdzekļi tiktu izmantot paredzētiem mērķiem, uh, atbalstīti tiktu zvejnieki, veicināt ilgtspējīga attīstība. Mēs esam atbildīgi par līdzekļu izmantošanu un mums ir jānodrošina tas, lai līdzekļi tiktu izlietoti pamatotiem uh, mērķiem, norādītiem mērķiem. Pretējā gadījumā tas ir tāds viltus finansējums ilgtspējībai priekšstādātājs. Vai ir vēl kādi komentāri? Gerēja Rokungs, lūdzu. Gribēju kolēģi teikt to atbalstīt. Mums tiešām ir jāuzrauga tas, kā šie līdzekļi tiek izmantoti un jāstrādā pie šiem jautājumiem galvenokārt zivsaimniecības komitejā. Jā, to mēs varam darīt. Varam arī iesniegt grozījumus šim atzinumam, bet zivsaimniecības komitejā mums ir jāuzstājas to, ka ir jāuzrauga, kā tiek īstenot šis nolīgums, lai nebūtu iespējams uh, nepareizi vai ļaunprātīgi izmantot šos līdzekļus kā to norādīja kolēģis. Jā, priekšstādātais man sekretariāts atgādina, ka e, šeit nav paredzēta grozījuma. Jā, jā, e, mēs tos iesniegsim zivsaimniecības komitejā, saka Gerēro kungs. Tātad mēs 17. E, februārī balsosim par šo atzinumu. Uh, Līdz ar to um, noslēdzām šīs dienas sēdi. Mums bija tādas interesantas pārmaiņas šajā sēdē, bet gribu atgādināt, ka rīt atsāksim darbu 9.30. Mums būs ļoti interesanti uzklausīšana par pašu resursiem un fiskālās politikas harmonizāciju. Ceru, ka visi piedalīsieties. Es pats atvainojos, ka uh, pirmo sanāksmes stundu nevarēšu piedalīties, bet ieradīšos pēc iespējas drīz. Jauku vakaru!